pieņemts vienbalstīgi. Šīs sanāksmes protokols tiks uh, iesniegts pirms nākamās plenāras sēdes. Ja nav nekādu iebildumu, tad uh, šodien rezolū pieņemtās rezolūcijas tiks nodots attiecīgiem adresātiem. Esam nonākuši pie sēdes beigām. Paldies visiem kolēģiem par pacietību.